21, 14 Zviedrijas karalīste pret Eiropas pie, eh, komisiju pienākums noteikti kriterijas attiecībā uz endokrīnās sistēmas darbības traucējumu izraisītājiem. Jautājums, uz kur atbild motīski. Un vispirms komisāra, eh, eh, vispirms došu vārdu šīs, šī jautājuma autoriem Gūtlandes kundze pirmā. Paldies priekšādātājiem. Endokrinās sistēmas traucētāji ikdienas dzīvē tie ir atrodami visur, ikdienas priekšmetos, bērnu rotaļlietās, dzeramūdenī, un šīs vielas ir saistītas ar ļoti garu slimību sarakstu - diabētu, vēzi, paaugstinās neauglības risks, Un es domāju, tas ir ļoti biedējoši, ka mazuļi, mazi bērni ir visvairāk pakļauti šiem vielām, kas ietekmē viņu visu nākamo dzīvi. Daudz cilvēku nobažojušies eh, par to, kādu ietekmi atstājušies eh, vielas uz ikdienas dzīvi, un Eiropas eh, parlaments ir bijis aktīvs likumdošanā, un mēs esam lepni par to, ka Zviedrija piespiedusi komisiju rīkoties un izpildīt savus pienākumus. Šeit ir noteikti zinātniska kritērija par eh, šīm vielām, bet eh, komisārs nu, nav nodrošinājis to, ka tas tiktu patiešām eh, īstenots, šie likumdošanas priekšlikumi īstenot arī praksē. Un ir uh, jābūt šiem zinātniskiem kritērijiem attiecībā uz vielām. Un faktiski tā, ka Eiropas komisija ir pārkāpusi likumu, un tas ir absolūti nepieņemami. To visu nenodrošināt. Kad jūs kā komisija īstenosiet pasākumus un uh, mēģināsiet uh, novērst šo likuma pārkāpšanu? un eh, vajadzētu visu šo procesu apstādināt, un es domāju, ka jums vajadzētu uzņemties pilnīgu atbildību, lai aizsargātu Eiros pilsoņu veselību. Tas ir jūsu pienākums es, eh, pamatoties uz Eiropas Savienības līkumu. Gaidām no eh, komisijas skaidru atbildi. Paldies! Paldies! Herberandī kungs, nākamais divas minūtes. Much, Paldies! Liels paldies priekšsēdētāji. Ja jūs kādam uzdotu sagatavot sārakstu ar galvenajām prioritātēm, eh, kas ir svarīgi eh, viņa vai viņas dzīvē, tad ļoti iespējams, ka eh, veselības aspekti būs šī sāraksta augšgalā. Un par to jau ir arī runa šajās debatēs par veselību. Tāpēc arī tas ir tik nozīmīgi. Jautājums, par kuru mēs diskutējam, ir pavisam skaidrs. Mums ir juridiskais dokuments, proti regula, un šajā juridiskajā dokumentā ir juridiski saistošs mandāts Eiropas komisijai, kurai ir jāpieņem zinātniskie kritēriji attiecībā uz endokrīnās sistēmas darbības traucējumu izraisītājiem līdz 2013. gada beigām. Tas nav rakstīts ķīniešu valodā. Eiropas Savienībā ir daudz oficiālo valodu, bet ķīniešu valoda nav to starpā, tāpēc ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas komisija līdz 2013. gada decembrim bija jāpieņem šādi zinātniskie kritēriji. Jāsaka, es varu būt ļoti elastīgs, ja, protams, ir eh, kāda tehniskie aspekti, kāpēc eh, nav notikusi saulēcīga rīcība, bet es nevaru būt elastīgs tad, ja eh, runa ir par politiskiem iemesliem, kāpēc šis termiņš nav ticis ievērots, un tāds ir šajā gadījumā. Tiesas spriedums ir pavisam skaidrs. Komisijai bija jāpieņem zinātniskie kritēriji līdz 2013. gada decembrim, un citējot tiesas spriedumu, uh, nav nekādu noteikumu regulā, kas paredzētu ietekmes novērtējumu nepieciešamību. Es neesmu pret ietekmes novērtējumu. Es domāju, ka tas ir ļoti vērtīgs uh, instruments arī šajā gadījumā, bet pirms tiek īstenots ietekmes novērtējums, komisija ir jāpieņem zinātniskie kritēriji. Ja es pareizi saprotu, tad jau 2013. gada jūlijā viņi bija gatavi kaut kur Berlēmā un tā ēkā uz uh, putekļiem klātās eh, dokumentu kaudzes, tas bija gatavs, un eh, to varēja izdarīt pāris nedēļu laikā. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, un nākamais no autoriem uh, Rivasas kundze. Prezident. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs! Jau sākot no jūsu stāšanās amatā, um, zaļo grupa jūs informēja par prioritārajiem jautājumiem. Un viens no tiem bija endokrīnās sistēmas darbības traucējumi izraisītāji. Tas notika 2014. gadā. Šobrīd ir 2016. gads, un jūs neko neesat darījuši. Un bija nepieciešams, lai Zviedrijas veselības aizsardzības ministre, Eiropas parlaments iesaistītos, arī dalībvalsts iesaistītos, lai vērstos Eiropas Savienības tiesā, kas ir jūs uh, sodījusi ar savu spriedumu par to, ka jūs nesat rīkojušies. Un šajā spriedumā ir pavisam skaidri teikts, ka komisija nav ievērojusi likumu un pat ir pārkāpusi Eiropas Savienības tiesības. Un e, tad, kad mēs jums uzdevām jautājumu par to, jūs runājat par ekonomiskās ietekmes novērtējumu, lai gan tiesas spriedums ir pavisam skaidrs, šis ietekmes novērtējums nav nepieciešams. Un, uh, Eh, turklāt jūs esat pārkāpuši savas pilnvars, un par spīti šim spriedumam jūs turpinat eh, īstenot šo pētījumu. Komisāra kungs, nu kā gan ir iespējams darboties šādos apstākļos, ja komisija neievēro tiesības, ja komisija neievēro Eiropas Savienības līgums, tad kādu uzticību var valdīt mūsu starpā? Mēs aicinam jūs rīkoties eh, turpmāko mēnešu laikā pavisam ātri, lai noteikti šos te kritērijus attiecībā uz endokrīnās sistēmas darbības traucējumu izraisītājiem. Un jums tie jau ir gatavi, kā jau teica kolēģis, atvilknēs, jo mums jau šeit ir vidas aizsardzības ģenerāldirektorāts, kas ir pieņēmis šos uh, kritērijus. Tātad jau rīt pat jūs varat tos likt galdā. Komisāra kungs, rīkojieties un dariet to ātri. a szerzők között utolsó. Un tagad no autoriem pēdējā Kylönenes kundze divas minūtes. Kiitoksia arvoisa puhemies. Paldies priekšādātājiem. Komisiju vajadzēja līdz 2012. gada decembrim pieņēma deleģētos aktus, kas pamatotos uz zinātniskiem kritērijiem, lai noteiktu šīs uh, endokrīnās sistēmas darbības traucētāji izraisītājs, bet tas nav noticis. Komisija nepieņēma deleģētos aktus, un komisija tādā veidā ir eh, nav izpildījusi savu pienākumu, par ko ir eh, juridiski atbildīga. Zviedrija pret uh, Eiropas komisiju, Eiropas Savienības tiesā, un Zviedrija atbalstīja vairākas valstis, arī mana valsts uh, Somija. Uh, 2015. gada decembrī bija spriedums, un uh, komisija ļoti nevēlas šeit, ļoti novilcinās un uh, nevēlas noteikt šos kritērijus. Kādēļ tas tā ir? Kādēļ jūs rīkoties tik uh, lēni? Jo, ja mēs redzam citus piemērus par to, cik komisija tomēr ir liels spēks un uh, kā komisija pieņem deleģētos tiesību aktus gadījumos, kad tas pat nemaz nav vajadzīgs, bet eh, šoreiz, kad patiešām deleģētais akts būtu ļoti vajadzīgs un tas atbilstu, un mēs gaidām to ļoti, tad tas nenotiek. Eh, endokrinās sistēmas darbības traucējumi, eh, traucētā izraisītāji ir ļoti bīstami, tas var nodarīt kaitējumu embrijiem, un uh, embriju ramošanas sistēma pilnībā var mainīties, ja viņi saskar šādām vielām. Un uh, mums ir vajadzīgi šie zinātniskie kritēriji, lai noteiktu endokrinās sistēmas darbības traucējumu izraisīt. Vai mums personīgi nāca komisiju, lai to visu panāktu? Paldies autoriem. Dep komisār kungs, jums neskaitām jautājumi ir uzdot no autoru puses, tagad došu jums to atbildi, tos atbildēt. Paldies, priekšsēdus kundze. Paldies, godāmie deputāti. Man liels prieks par šo iespēju izskaidrot komisijas pozīciju. Pēc uh, Eiropas Sanības tiesas sprieduma Zviedrijas karalists pret Eiropas komisiju pār endokrino disruptoru kritēriju noteikšanu šodien. Es gribētu kliedēt visas šaubas vēlreiz. Visas šaubas kliedēt par Eiropas komisijas nodomiem. Laikam ir noticis pārpratums, tādēļ sacīšu ļoti skaidri. Komisija ir stingri apņēmusies pildīt tiesas spriedumu. Un mēs to darīsim. Šajā 2015. gada 16. decembra spriedumā eh, tiesa atzina, ka Eiropas komisija ir pārkāpusies tiesības, nenosakot konstantus endokrīno disruptoru kriterijus. Un tā ir taisnība. Komisija atzina, ka ņemot vērā biocīdu regulu, komisija bija skaidrs, precīzs, bez ierunu pienākums e, līdz 2013. E, gada decembrim šos kriterijus noteikt. Tas bija pirms trim gadiem. Turklāt tiesa spried, ka e, arī nav nepieciešams ietekmes novērtējums. Tas arī ir pavisam skaidri no tiesas puses, bet turpināšu. Es zinu, ka komisijas reakcija uz šo spriedumu ir tikusi kritizēta. Un tas ir pieņemami. Demokrātijā tā tas ir normāli. Īpaši lēmums pabeigt, gandrīz pabeigt to ietrims izvērtējumu tika apšaubīts ne tikai eh, no dažiem godamiem deputātiem. Un prezidentam Junkaram eh, un man šajā ziņā ir tikuši nosūtīts daudz vēstules, kuras es esmu ļoti rūpīgi lasījis. Man visi šie dokumenti ir uz mana galda. Protams, komisija gribētu paskaidrot, ka ietekmes izvērtējums ir un paliek nozīmīgs un esenciāls rīks, lai savu nākotnes lēmumu šajos kritērijos vadītu. Un es pilnīgi jums piekrītu, ka ietekmes izvērtējums ir tiešām interesants rīks, īpaši daudz no debatētiem kritērijiem. Mums ir vajadzīgi šī kritērija. PTO definīcija ar to nepietiek E, konferencēs tas ir atzīts, ka šo kriteriju noteikšana nav vienkārša. Komisija nolēma 2016. gada dā ietekmes izvērtējumu veikt tādu, ņemot vērā tikai, ne tikai e, jautājumu zinātniskos sarežģītību, bet arī ņemot vērā, ka nav precedenta likumdošanai šajā jomā. Mēs to visi ļoti labi zinām zinātnis atzinumi nav vienprātīgi par to, kā definēt zinātniskos kriterijus. Mēs šīs debats esam kopā dzirdējuši. Atšķirīgie viedokļi joprojām pastāv. Joprojām pastāv zinātnieku vidū par kritiskiem jautājumiem, kā identificēt endokrīnos disruptors. Mums jārunā par likumdošanu Otrakārt, mēs šo zinātniskos kritērijus definējam regulatorā kontekstā, un uzskatis ar regulātoriem visā pasaulē atšķirās šajā jautājumā. Un arī nav juridiski saistoši kriteriji trešās valstīs, kā identificēt endokrīnos disruptors. Eiropas Sanība uzņems pionīru lomu šajā ziņā. Un turklāt Eiropas Sanībā dažas dalībvalsts ir pār uh, riska eh, balstītu eh, pieeja, citas uz kaitējumu balstītu pieeja. Tās, tā ir atšķirība, pavisam atšķirīga pieeja. Un ietekmes izvērtējums ļaus mums un arī jums, Eiropas parlamenta deputāti, eh, pieņemt informētu lēmumu vēlreiz ļoti skaidri teikšu, komisija skaidri apzinās, ka termiņš, noteiktais termiņš ir noticējis, un mēs esam pilnīgi apņēmis pilnu tiespriedumu izpildīt. Nav šaubu. Ieteikums izvērtējums ir tuvu nobeigumam, un Saskaņā ar tiesas spriedumu līdz šī gada vasarai, 2016. gada vasarai, prezentēs jaunas zinotniskos kritērijas endokrīniem disruptoriem. Kā jūs ziniet, divis uh, eh, atšķirīgi tiesību akti tiek gaidīt. Viens ir piemērošanas regula, kur būtu ietvert kriteriji, kas tiek attiecināt uz ķīmiskām vielām, uh, uz kuriem attiecas uh, augu aizsardzības regula un tā devētā preka procedūra. Otrs - deleģētais tiesība akts, kurā būtu ietver kriteriji, kas ir attiecamā attiec, at, zem biocīdo uh, regulas. Vēlreiz var apliecināt parlamentam, ka komisija ir apņēmis pilna tiesas spriedumu pildīt Tādēļ mēs pirms vasaras prezentēsim kriterijus, kas objektīvi būs konkretizēti, balstīti uz zinātniskiem pierādījumiem. Es nevērtēju zinātnieku dažādos viedokļus, bet mums ir jāsaprot, ka e, mums ir jānogaida, lai viedokļi satuvinātos šajos jautājumos. Mūsu likumdošana šajās divās jomās tiek uzskatīta par vienu no striktākām pasaulē, un es jums apliecinu, ka būs augsts aizsardzības līmenis cilvēkiem un videi, un tas tiks pilnīgi saglabāts. Auga aizsardzības un biocīdo produktu likuma regulas e, kritēriji, e, šajos kritērijos noteiktie kritēriji ir pilnībā saistoši līdz šai dienai piemērojami. Protams, ar to nepietiek. Protams, mums ir tūlīt pat arī līdz šai vasarai jānāk klajā ar konstantiem endokrino disruptoru kritērijiem. Es ceru, ka caurskatāmību, ko mēs jums esam ļāvuši eh, sagatavošanās darbā pagājušajā gadā, jūs bijāt par to priecīgi. Es personīgi ļoti centos regulāri un atvērti ar jums komunicēt šajā sarežģītā jautājumā, un es arī esmu apņēmības pilns to turpināt. Kopā centīsimies pieņemt vislabāko lēmu šai ļoti svarīgai jautājumā. Ne es ceru uz jūsu konstruktīvo atbalstu nākamajiem soļiem, kas būs tagad vistuvākajā nākotnē. Liels paldies par jūsu uzmanību! Köszönöm biztos úrnak a... Paldies, deputāt kungs. Un tagad uh, politisko grupu runātāja ETP grupas vārdā Gīzekas kungam došu vārdu lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Cienījamais komisāra kungs Andrija Kaits kungs, eh, cienījamais kolēģis un kolēģi. Jautājums, kā definīcija kritērijiem, tā saucamajiem eh, endokrīniem traucējiem izraisītiem ļoti svarīgi, ir tiepaši ņemot vērā veselības aizsardzību Eiropas pilsoņiem, bet jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts un ļoti tehnisks Un tādēļ ir ļoti nopietni jāizturas pret to, un to var uz to var atbildēt tikai zinātnieku un eksperti. Šis jautājums nav piemērots politiskām spēlītēm vai ideoloģiskām debatēm. Kopš 2015. Eh, gada 16. decembra ir Eiropas Savienības tiesas eh, spriedums, eh, kas pasaka, ka komisija nokavējusi termiņu. Un, uh, lai ievērotu termīnus, nav vajadzīgi tiesu procesi. Un uh, mēs pēc vairākiem mēnešiem, kā tos pārdesmit teikuši komisijai, pēc iespējas ātrāk vajadzētu pabeigt ietekmes izvērtējumu un uh, pēc iespējas ātrāk noteikt kritērijas. Un uh, eh, komisāri, es uh, jūs vērsīšos pie jums, ja līdz 2016. gada vasarē tas to izdosies, tas būs labs solis pareizā virzienā. Nepareiz būtu pieņēmt, ka spriedums uh, Eiropas tiesā novedīs pie tā, ka komisija ietekmes novērtējumu pārtrauks un uh, attieksies no kritērijiem ir svarīgi, ko komisārs tikko teica, cik apstrīdēts ir šis jautājums par definīciju endokrītiem sistēmas darbības traucējumu izraisītājiem. Šīs emocionālās debas, kas ir bijušas iepriekšējos mēnešos, parāda, ka 27 tūkstoši pilsoņi ir uh, šeit interesējušie, bet vairāk nekā 50 tūkstoši ir nākuši no dažām nevalstiskām organizācijām. Ir jāsavāc fakti un kriteriji jāizveido zinātniski. Un es kā komisāru tikko kā sapratu to, tā, ka komisija jau ir uz labu un pareizu ceļa, un no manas politiskās grupas tautas partijas mēs signalizējam atbalstu jums šajā virzienā. Lielas paldies! Köszönöm uh, képviselő. Paldies, deputāt kungs, un tagad došu vārdu Poca kungam pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Cik daudzus gadus mēs jau to visu regulējam? Piecus vai vēl vairāk, un visā šajā laikā Eiropieši ir spiesti lietot tādas ķimikālijas, kas var izraisīt vēzi, psihiskas slimības, diabētu, neauglību un tā tālāk. To jūs, komisāra kungs, kā ārs zināsiet labāk nekā es. Es eh, par šo problēmu esmu runājis ar eh, daudzām iepriekšējām prezidentūrām Nīderlande, zvēru, ka tā ir eh, padomas prezidentūras prioritāte, bet viņi nemaz nav klāt šeit. Komisāra kungs, tas jau nemaz nav tik ilgi, kad mēs par to runājām. Jūs apsolījāt, ka jūs šo lietu nokārtosiet, bet jūs to nesat ievērojis. Šodien jūs eh, apzvērējāt, ka tas viss ātri tiks eh, noregulēts, bet vai tam visam var ticēt? Ja jūs sakāt, ka zinātnieki nav vienprātīgi šajā jautājumā, mm, tas kaut kas tāds neticams. Komisija līdz šim nav pieņēmusi Eiropas tiesas spriedumu, nav iztenojusi un nav izstrādājusi kritērijus. Tā ir jūsu atbildība, tas ir uh, iemesls, uh, ka jūs gadiem ilgi šeit vazēties deguna Eiropas parlamentu, pilsoņus, uh, Eiropas Savienības tiesu. Šeit vai runa arī par sarunām par TTIP, vai tas aizstāv aizkavēt šīs sarunas, kādēļ šeit netiek spriedums īstenots. Jūs pats un uh, arī komisija kopumā esat izgāzušies. Mēs tagad būs glufasāta definīcija, jā, paldies par to, bet uh, gribētu jautāt, kas ir ar uh, pilsoņu uzticību Eiropas Savienībā, tad šādas lietas traucē tam visam. Lūdzu, noskaidrot to visu. Nu, dien tēma ir svarīga, bet tomēr lūdzu deputātu kolēģis ievērot jums atvērēto runāšanas laiku, un tagad došu vārdu Eka kungam vienu minūti. Danke, Frau Präsidentin. Paldies, priekšsēdētāja. Komisāra kungs. Jau gadiem ilgi PTO saka, ka pesticīdi ir eh, plasmasā un daudzos citās produktos, ka tur ir tādas ķimikālijas, kas jau ļoti mazās dozās kaitē cilvēka veselībai gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Saistība ar slimībām ir pierādāma, ka tie saistīti šīm ķimikālijām, endokrīnu, kaitīgo vielu riski. Tas nav nekas jauns, bet ko dara komisija? Tā inicēja ietekmes izvērtējumu, neievēroja termiņu un atceros, aizmirsusi, ka dienu no dienas uh, mums ir jāsaskaras ar vielām, kas atstāja negatīvu ietekmi uz mūsu hormonu sistēmu. Kādēļ gan komisija ir nogulējuši šo termiņu un pieņem šo risku? Ir pienācis laiks, lai Eiros pilsoņi tiktu aizsargāti no šīm vielām, jo viņi to gaida no mums. Tādēļ viņi mums šeit ir ievēlējuši parlamentā. Un nevis tādēļ, lai mēs pārstāvētu farmacētisku uzņēmumus.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 Jūs eh, savu atbildi sākāt ļoti labi, sakot, ka jūs ievērosiet likumdošanu un eh, ievērosiet arī Eiropas Savienības tiesas spriedumu, bet pēc tam jūsu atbildi bija ļoti izvairīga, kas attiecas uz šo ietekmes novērtējumu. Vēlos teikt pavisam skaidri, ka Eiropas Savienības tiesa ir skaidri pateikusi, ka zinātniskie kritēri ir vienīgais, ko mēs varam piemērot. Un tas bija skaidrs jau 2014. gadā, jau 2013. gadā tie bija gatavi. Kāpēc tie nav tik netikuši publiskot. Kāpēc bija jāgaida līdz 2016. gadam, vai tāpēc, ka jūs vēlaties nogaidīt ieteikums novērtējumu? Ja tā, tad jūs um, rīkojaties pretrunā ar šo spriedumu, jo jūs teicāt, ka ietekmes uh, novērtējums nav uh, šī te procesa sastāvdaļa, kuras ietvaros, tie, kur ietvaros tiek noteikti šie kritēriji. Paldies! Nākamā uzstāsies Evī Kūndze viena minūte. Sī, grācija, prezidente, komisārio. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Eiropas Savienības tiesa ir atzinusi, ka komisija nav pienācīgi rīkojusies un nav noteikusi zinātniskos kritērijus attiecībā uz endokrīnās sistēmas darbības traucējumu izraisītājiem. Komisija aizstāv sakot, ka ir nepieciešams vairāk zinātnisko pierādījumu. Tas nav pareizi, jo eh, mēs nedrīkstam visu pakļaut ekonomiskajām uh, vajadzībām. um, speciālisti jau pagājušajā nedēļā, jau pagājušajā gadā ir atzinuši, ka tas rada arī milzīgas ekonomiskās izmaksas, jo šīs vielas rada arī sociālās izmaksas, kas ir milzīgas. 60 tūkstoši jaundzimušo piedzimstot ir ar nopietnām uh, problēmām un kognitīvās attīstības traucējumiem. Paldies! Līdz ar to ir uzstājušies politisko grupu runātāji un tagad individuāli te runātāji. Vispirms Grostets kundze. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Nu, tas nu gan ir pārsteidzoši, ka komisija ir tikusi uh, nosodīta šādā jautājumā, lai gan Eiropas parlaments ir. Uh, brīdinājis jau saulaicīgi. Jā, ir nepieciešams ietekmes novērtējums, bet tas bija jādara jau daudz agrāk. Mums uh, tas bija jādara agrāk. Tas, ko mēs šobrīd pieprasam, ir kritēriji, definēt kritērijus attiecībā uz endokrīnās sistēmas darbības traucējumu izraisītājiem. Mēs jums uzdevām jautājumu, nu, kur brīži tad ir risks. Uh, cilvēku veselībai mums ir nepieciešams atbildes uz visiem šiem jautājumiem. Protams, ka nozarei būs jāatrod alternatīva risinājuma, un mēs varam iedomāties, ka um, šī tā aizkavēšanās ir saistīta ar lobby darbu. Šobrīd komisija, kas runā par to, ka mums ir nepieciešama labāka likumdošana, nu šis ir tas jautājums, kurā jūs varētu dot patiesu pievienoto vērtību, nodrošinot veselības aizsardzību sabiedrībai, un mēs vēlamies Eiropas līmeņa atbildi. Paldies! Képviselő asszonynak még volt 30. Deputāts kundze, jums vēl bija 30 sekundes, bet jūs ļoti kodolīgi izteicāties tagad. Pārņo kungs, arī pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Runa ir par skandālu. Politisko skandālu. Ar kuru mēs šobrīd saskaramies. Jā, Eiropas Savienības tiesas spriedums parāda, ka tagad ir jārīkojas steidzami. Runa nav par tehniskas dabas problēmu. Runa ir par sabiedrības veselību. Šobrīd ir Eiropas iedzīvotāji, kas mirst no vēža, kur izraisa pesticīdi un dažādas endokrīnās sistēmas darbības traucēm izraisi, izraisošas vielas. Runa ir par iepakojumu, runa ir par kases čekiem un eh, citām precēm un vielām, kas eh, rada risku veselībai. Tāpēc ir jādomā par Eiropiešu veselību, lai šīs negatīvās sekas uz veselību varētu novērst. Protams, ka runa ir arī par finansiāliem aspektiem, cik tas izmaksā 1,3% eh, no Eiropas Savienības IKP ir saistīts ar šo jautājumu. Un tagad, komisāra kungs, kad Eiropas Savienības tiesa ir pieņēmusi spriedumu, vairs nav laika, lai nāks klajā ar paziņojumiem par to, ka ir nepieciešama procedūra ar ieteikums novērtējumu un tā tālāk. Nē, Tagad ir jāpasaka pavisam skaidri, kā to teica jau iepriekšējie runātāji, ka mums ir nepieciešama kritērija, kas ļauj aizsargāt iedzīvotājus. Paldies! Paldies, deputāt kungs, un tagad Aukenes kundzei dod vārdu. Jā, paldies priekšādātāja komisāra kungs. Jā, tas ir īsts skandāls, ka, un tas ir vairāk reizes ir ticis atkārtots, tas nav tā, ka ir uh, zinātnieki dažādās domās Dānijā ir ļoti nopietni pētījumi, kas visur Eiropā ir tikuši publicēti. Un tur ir pierādīts, ka kāda veida embriju tiek ietekmēti. Un kā vīriešu auglība tiek negatīvi ietekmēta. Vienprātības trūkums drīzāk par to, cik daudz eh, rūpniecības zaudētu, ja nebūtu at atradies, bet tas jau nav mūsu uzdevums palīdzēt viņiem. Mūsu uzdevums ir eh, izvirzīt skaidras prasības. Tad gan Rumēzijas uzņēmumi atradīs alternatīvas risinājumus. Iespējams, ka ir izņēmumi, bet uh, tam šeit nav nozīmes, par to mums nevajadzētu strīdēties. Jo rūpniecība parasti kaut ko vienmēr izdomā, bet šeit ir neskāpēc viņam trūkst idejas. Sūt. Paldies, tagad dod vārdu Bēlēt kungam. Thank you well, uh, eh, voorzitter, meneer de commissaris, goedenavond. Uh, uh, ik denk niet dat we het nog goed in... Lab, paldies, komisār, labvakar. Es nedomāju, ka man vajadzētu atkārtot un vēlreiz teikt, ka endokrīnās sistēmas darbības traucējumu izraisītāji izraisa lielas bažas. Ne tikai šeit, bet arī pilsoņos šīs vielas ir eh, iepakojuma materiālos, eh, apģērbos, eh, un mums no tā viss ir jātiek vaļā. Un uh, ir ļoti skaidri šeit jāizvirs arī, jo zinās, ka pierādījumi ir, un ļoti labi, ka jūs teicāt, ka jūs cik vien ātri iespējams jau vasarā pabeigsiet ietekmes izvērtējumu, un uh, mums ir ļoti vērtīgi, ja tas tiktu tā plaši komunicēts izklausies tā, it kā nekas nebūtu darīts, bet ir jau vairākas, vairāki noteikumi par to, kā tiek, kā jāizmanto ķīmiskās vielas plasmasā, rotaļlietās, un mē, mums ir jau pastāva no, nu, normas par eh, endokrīnas sistēmas darbības traucējumu izraisītāju, bet ir pienācis laiks pēc to tālē, tālāk, un tiesa ir teikusi ļoti skaidru spriedumu. Mums ir vajadzīga maksimāla aizsardzība patērētājiem lai aizstāvētu patērētājus un uh, ražotāji zina, kas notiks un var domāt arī pozitīvāk. Paldies, tagad došu vārdu Sērbu kundzei vienu minūtu lūdzu. Mulțumesc, doamna președinte. Perturbatorie. Paldies, priekšsēdz kundze. Nostru, în ambalajele de endokrīnie disruptori ir rodami viskaut kur. Um, higienas produktos un citur um, endokrīno disruptoru uh, kritērijiem jābūt balstītiem uz zinātniskiem atziņiem, nevis uz politiskiem kritērijiem. Kad komisija to, šos kritērijus noteikts tas izklausījās drīzāk, izskatījās drīzāk pēc socioekonomiski vadīta soļa, nevis pēc tā, kā šie, šīs vielas ietekmē cilvēku veselību. Mums ir vajadzīgs šis saraksts pēc iespējas ātrāk. Es nezinu, vai komisija saprot, cik ātri jārīko šajā lietā. Taisn otrādi, vispirms atlikts pa gadu e, šī lieta un tad vēl strādā pie prie, uh, e, uh, e, ietekmes izvērtēm. Tagad stāsts kungam vienu minūtu. Paldies, priekšsēdus kundz, komisāra kungs. Ietekmes izvērtējums un kriteriji saskarās ar ķīmiskās rūpniecības lobēšanu. Un šeit ir izskanējis arguments, e, par uh, ieteikums izvērtējumu, bet tās ir tikai cits veids, kā pateikt, eh, ka tikai eh, visbīstamākie endokrīnie disruptori ir jāizliedz. 32% cilvēku veselība ietekmē endokrīnā disruptori. Vai jūs teiksiet, ka alus ir alkohols, bet duvel eh, tas nav alkohols? Tieši to komisija dara. Jūs šeit eh, aizmiglojiet patiesību un mēs gaidām jums rīcību. Tagad būsoja kungam vārds. Paldies, priekšsēdz kundze, komisāra Andriju Kaita, kolēģi. Endokrino disruptoru klātbūtne visā vidē rada bāžas, pēdējo gadu laikā tas tā ir bijis, jo ir konstatēts, ka tas negatīvi atsauc uz reprodukciju, cilvēku e, e, dzīvi un endokrīnie disruptori ir izaic, izaicinājumi, jo to efekts ir īpaši e, bīstams tad, kad vēl e, dzīvība attīstās un bērns attīstās. Daži no maniem kolēģiem ir nobežījušies, ka šī nopietnā vēlme aizsargāt cilvēku veselību pret, e, nopietnā apņemība aizsargāt cilvēku veselību nav redzama komisijas pusē. Nu, varbūt tas tomēr tik traki nav, bet Eiropas Savienības tiesa ir skaidrā dzinusi, ka um, ir jānāk klajā komisijai šo sārakstu, un es rēķinos ar uh, komisāru Andru Kaiti, es uh, paļaujos uz viņu solījumu, ka process tiks pātrināts. Biocīdu regula, rīč, tā jau ir spēkā izsošā likumdošana, bet mūsu mēķim ir jābūt identificēt kriterijus, kas visskaidrāk norāda vielas, kas var nodarīt cilvēku veselībai kaitējumu, un šādas vielas ir jāaizliedz vai jāierobežo atkarībā no tā kaitīguma. Paldies, deputāt kungs, es lūdzu tehnisku lūgumu. Stās kungu, deputātu kunga mikrofonu lūdzu izslēgsim, jo tas, ka mikrofons ir e, palicis ieslēgts, tas traucē debašu gaitu. Un ir arī zilā skatīts jautājums Bušoja kungam Rigāsī. Rivāsī kundze gribētu jums uzdot zilā skatīts jautājumu lūdzu. Oui. Monsieur... Jā, Busēkungs, jūs sakat, ka pēc iespējas uh, vairāk būtu jāizskauž šīs kaitīgās vielas, bet problēma ir tāda, ka nav devas, nav sliekšņa. Un pat pavisam nelielās devās uh, tas var izraisīt kaitīgāku ietekmi nekā lielākās devās. Tieši tāpēc arī ir jādefinē šīs vielas, lai tās varētu izskaust. Un mēs nevaram eh, teikt, ka mēs to darīsim eh, pēc iespējas vairāk, bet tik līdz šādas vielas kaut kur parādās, un pat ja mums nav molekulas, ar kur to varētu aizstāt, eh, jums, jūs rīcībā tomēr ir divi gadi, lai rastu risinājumus. Paldies! Sakungs. Es pilnībā piekrītu jūs teiktajam, es teicu tieši to pašu, bet es arī saprotu komisijas sākotnējos nolūkus, proti, uh, organizēt pētījumu, lai saprastu, kādi ir tie kritēriji, eh, kas ir pēc iespējas skaidrāki. Jo, ja nav kritērija, kurus eh, aizstāv arī eh, zinātnisko aprīnu pārstāvis, ir ļoti grūti definēt pienācīgi šīs vielas. Paldies! Paldies, deputātu kungs! Un tagad uh, Kaputo kungam dod vārdu. Paldies, priekšsēdus kundze. ja nepieņemam tiesību aktus, kas ir balstīts uz zinātniskiem kritērijiem attiecībā uz endokrīniem disruptoriem, tad komisija nav izpildījusi savu pienākumu. Ir bijuši aicinājumi no Eiropas parlamenta, no citām pusēm, no citām iestādēm Eiropas senībā. Un tad Zviedrijas solis lai Eiropas komisija darītu to, kas te jādara. Ir bijusi aizkavēšanās, un kopš 2013. gada komisija rāda, ka tā nespēja īsti darīt tā to, ko pilsoņi no tās gaida, lai aizsargātu viņu veselību. Tas nav attaisnojami. Ņemot vērā vienotā tirgus darbību, mums reiz pietiek klausīties šīs atrunas par ietekmes izvērtējumu. Ir jānosaka zinātniskie e, pamata endokrīnu disruptoru, e, tas ir nepieciešams, lai aizsargātu cilvēku veselību. Tagad Hoislinga kungam dod vārdu komisāra kungs. Jūs pat labam patērētāju uzticēšanos mūsu patērētāju aizsardzības politikai diezgan graujat. Komisija uh, um, pārkāp noteikums, kurus tai būtu jāievēro. Tas ir skandalozi. Es esmu lauksaimnieks un es nes, nekādī nevaru attaisnot to, kā attiecībā uz pesticīdiem nav eh, izvērtēts eh, šis endokrīro eh, disruptoru kriterijs. Ļoti daudz pesticīdu šādi ir pieļaust, kas apdraud patērētājs vidi. Jūs sacījāt, ka tas ir pārpratums. Es nedomāju, ka tas bija pārpratums. Es domāju, ka jūs drīzāk esat no lauksaimnieku lobijas e, e, un ķīmiskās rūpniecības lobijas e, viņu priekšā piekāpušies. Mm, jums ir patērētāja tiesība aizsardzības mm, intereses jāuztver nopietnāk, to es jūs aicinu darīt, un to pašu es varu teikt par kosmētikas produktiem. Mēs nevaram tādas kosmētiskas vielas izplatīt, kur endokrīna disruptori ir iekšā. Un tagad arī Mokungs, priekšsēdskundz, eh, kolēģi, komisārkungs. Daudz, daudz ikdienas priekšmeti satura induktronos diskruptors, domājot kaut vai par pānus, kur sepjam lak, uh, grīdas lāku vai arī um, sviestmaiz um, kārbiņu, kurā dodam, uh, e, ko dodam saviem bērniem uz skolu, vai arī e, augaisardzības līdzekļi. Tas var izraisīt diabētu uh, un citas slimības. Tādēļ ir steidzīgi jārīkojas. Decembrī Eiropas uh, Savienības tiesa pieņem lēmu, ka līdz ka 2016. gada beigām bija zinātniskie kriteriji jānosaka Es jau rakstiskajā jautājumā pagājuši gadu uz to norādīju. Tātad šīs bīstamās vīles ir strikti jāregulē, jo ir spēcīgas indikācijas tam, ka šīs vielas ir kaitīgas un e, arī e, sabiedrīska ietekme ir ļoti graujoša. Pētījumi ir parādījuši, ka šīs slimības mūsu veselības aprūpas kasēm izmaksā gadā gadrīz 160 miljārdu eiro. Tādēļ e, stingrs tiesību ietvars e, labāk e, aizsargās cilvēku veselību, un tas ir prevencijas pri princips. Ja ir vismazākā šaubas, ka kāda viela apdraud cilvēku veselību, šāda viela ir jāizliedz Eiropā. Tik vienkārši tam jābūt. Tad jāicina komisija. Esiet, kļūstiet par patērētāju, nevis ķīmisku kās rūpniecības lielo uzņēmumu advokātu. Paldies, un tagad Borzāna kundze vienu minūti. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es pilnībā piekrītu Eiropas Savienības spriedumam, jo komisija nav izpildījusi savu pienākumu. Un jautājumā, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs mūsu iedzīvotāju veselībai, Ir divas problēmas, kas ir saistītas ar endokrinās sistēmas darbības traucējumu izraisītājiem. Pirmais, eh, tas ietekmē veselību, jo tas ietekmē hormonu darbību. Un otrkārt, šīs vielas ir eh, atrodamas iepakojumā, eh, pārtikā, plasmas izstrādājumos. Endokrīnās sistēmas darbības traucējumi izraisītāji Eh, par tiem ir dažādas teorijas, bet dažas no tām nav īpaši realistiskas. Par spīti visam komisija turpina ignorēt Eiropas Savienības tiesas spriedumu, un tāpēc uz spēles ir ticamība. Es aicinu komisiju respektēt tiesas spriedumu un noteikt kritērijus attiecībā uz endokrīnās sistēmas darbības traucējumu izraisītājiem. Šiem kritērijiem ir jābalstās uz zinātniskiem datiem, tām ir jābūt ticamiem. Paldies! Paldies, un tagad Andrēs Šona kungs.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 Eiropas Savienībai būtu jāaizsargā iedzīvotāji no šīm vielām, bet uh, tā vietā Eiropas komisija tikai aizstāv uh, ķīmijas rūpniecību. Tagad ir pieņemts Eiropas Savienības spriedums, un komisijai ir nopietni jāķērs pie darba un jāaizsargā iedzīvotāju un veselību nevis kāds nozars intereses. Paldies! Paldies, deputāta kungs. Nākamais Pēterles kungs, pusotra minūte. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Nesen mēs Eiropas Savienībā pamanījām, ka ir, ir var, var vien vairāk saslimstības gadījumā ar um, krūtsvēzi, eh, diabētu, eh, sirds un asinsvadu slimībām un tāpat arī reproduktīvās eh, veselības traucējumi, neauglība, spontānie aborti un tā tālāk un tā joprojām. Ir ķīmisks vielas, pesticīdi un citas kas viens pašs vai arī um, dažādos savienojumos rada milzīgu negatīvu ietekmi un nenoviešams sekas. Ik uh, gadu tas izmaksā apmēram 150 miljārdus eiro. Tāpēc mums ir jāaizsargā iedzīvotāju veselību, jo īpaši uh, grūtnieču bērnu veselību. Mēs zinām, ka ir jārīkojas. Uh, Mūsu pilsoņu veselības aizsardzība ir viens no uh, trim svarīgākajiem mērķiem Eiropas Savienībā. Veselības uh, aprūpas jomā mums ir jācenšas uh, pietuvoties pilsoņiem, un tāpēc endokrinās sistēmas darbības traucējumu izraisītājiem ir uh, jātiek izskaustiem. Paldies! Paldies, deputāt kungs. Tagad Schaldemolzes uh, kundzei dod vārdu. Tak. Kraft Mistēnusa. Liels paldies. Vēzis, eh, spontānie aborti, um, smadzeņu darbības traucējums. Šo te dažādo problēmu saraksts um, ir ļoti karš, un to visu izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumi izraisītāji. Par to ir arī zinātniskie dati, tāpēc mums ir jāpateicas Zviedrijai, kas um, vērsās ar šo lietu tiesā. Nav pieņemam, ka Eiropas komisija ir vilcinājusies. Tas ir sarežģīts jautājums, to es apzinos, bet tā nevar būt atruna, lai nerīkotos un neaizsargātu pilsoņu veselību. Ļoti daudz uzdev man jautājumu, kāpēc komisija nav rīkojusies, un jāsaka, es nevaru atbildēt. Un tas ir nepatīkami, jo, protams, ka tas nepalne, nepalielinās iedzīvotāju uzticēšanos Eiropas Savienībai. Jo vairāk komisija vilcināsies, jo vairāk tā būs atbildīga par to kaitējumu, kā tas rada iedzīvotāju veselībai. Pātrināt savu darbību, nosakiet kritērijus. Paldies! Eh, Nākamā uzstāsies pietikainenes kundze pusotru minūte arvoisa presidentti <clears throat> hormonihäiritsijät vaikuttavat paitsi ihmisten terveyteen. paldies priekšsēdētājai. Endokrinās sistēmas darbības traucējumu izraisītāji ietekmē ne tikai pašreizējās paaudzes veselību, bet arī nākamo paauģu veselību. Šīs vielas ļoti ir ilgnoturīgas un tās noteikti nodarīs kaitējumu arī nākamajām paaudzēm. Tāpēc mums vairs nav daudz laika, un mēs nedrīkstam kaidīt šādu zinātniskos ietekmes novērtējumu. Zinātnieki jau ir viens prāts par to, kā šīs vielas ietekmē mūsu veselību un kāda ir ietekme. Tātad nav runa par to, ka mums eh, pie, nepietiek kritēriji. Biocīda direktīva, um, pārtikas um, iepakojums, rīč direktīva, tas viss mums jau ir. Mums jau ir zinām kritērija. Un Eiropas Savienības tiesa ar savu spriedumu ir pateikusi, ka nav nepieciešams ietekmes novērtējums uz spēles ar iedzīvotāju, viņu dzīvību un veselību. Un nav runa par to, kādu ekonomisko ietekmi tas atstās. Protams, ka mums ir jānosaka juridiskais pamats. Tas eh, tiek prasīts no dalībvalstīm, bet mēs sagaidām no Eiropas komisijas, ka tā tagad ievēros noteikums. Un man ir šaubas par to, vai komisija vēlas aizsargāt iedzīvotāju dzīvību. Veselīgi, paldies! Un tagad Kobasona Ruizes kundze. Priekšsēdētāja komisāra kungs, komisijas nostāja nav saprotama. Jau 20 gadus ir zināms, ko nodara šīs kaitīgās vielas endokrinajā sistēmai Tagad vajadzēja iestāties Eiropas Savienības tiesai. Un uh, zinātnes kritēriji ir jāizvirza. Tiesneši ir pateikuši, ka veselība ir uh, pāri ekonomiskajiem interesēm. Līdz vasarai vajadzēja būt šiem kritērijiem, ceru, ka tas būs, un uh, cerams, ka Veselība tiešām būs prioritāra saistībā ar ekonomikas interesēm. Ceru, ka tiesas spriedums tiešām mazās ietekme uz uh, situāciju. Paldies, deputāts kundze, līdz ar to ir runātāji, kas bija mūsu sarakstā izteikšies. Tagad ir īvais mikrofons, došu visiem, kas pieteikšies vārdu. Vispirms Zaborskas kundzei. Ďakujem, ďakujem, pani predsednička. Paldies, priekšsēdētāji. Ceļamies komisāru kungs. Vispār es domāju, ka ir eh, pareizi, ka komisija jau iepriekš eh, vēlas novērtēt eh, ekonomiskās un sociālās izmaksas likumdošanas procesā, bet šajā gadījumā es gaidītu, ka vispirms tiktu vē, ņemts vērā cilvēku veselības intereses. It īpaši ņemot vērā, ka endokrinas sistēmas darbības traucējumi izraisa uh, traucējumus eh, gan cilvēku veselībai, gan auglībai. Arī dalību valstīm vajadzētu raudzīties uz to, kā to visu nodrošināt. Šeit ir jāizmaina šī nebērīgā attieksme, gan strādājot lauksaimniecībā, gan arī uh, hormonāla medicīnā un tam līdzīgi. Paldies. Uh, nākamais Mārijās kungs. Paldies, Paldies priekšsēdētāji. Mēs šeit runājam par um, endokrīno traucējumu izraisītāju izmantošanu, kas ir atbildība par daudzām slimībām. Tas ir ķīmiskas vielas, kas uh, iejaucas hormonu sistēmā, izraisa traucējumus, dažādas vēža formas. Šis vielas ir atrodams daudzos ikdienas produktos. Patērētājs bieži vien nevar zināt, kur šis vielas ir iekšā, un tas arī netiek paskaidrots. Eiropas Savienībai tās tiesību normas, kas ir vēlreiz ir jāpārbauda un jāizvirz ambiciozākas prasības, eh, raugoties ķīmiskajām vielām noteiktos produktos, piemēram, pārtiks produktos. Ir jābūt arī izmaiņai novērtējumā un ierobežojumā attiecībā šiem produktiem, lai tiktu nodrošināta lielāka caurskatāmība, arī raugoties definīciju vai nosakot eh, daudzumu, kas tiešām izraisa traucējumu. Paldies, nākamā uzstāsies preses kundze. Paldies, priekšsēdētāji. 2015. gada decembris noteikti būs datums, ko komisija atcerēsies. Pirmo reizi komisija ir apsūdzējusi Eiropas Savienības tiesa par to, ka tā nav pienācīgi rīkojusies nosakot šos kritērijus. Komisija tomēr ir atbildīga par līguma izpildi, un uh, zinātnisko aprindu pārstāvi, uh, kā arī Eiropas parlamenta deputāti jau ilgstoši vērš jūs uzmanību uz to, cik kaitīgs ir šīs vielas. Jau ir desmit gadi, kopš esam pieņēmuši rīču direktīvu, un šīs endokrīnās sistēmas darbības traucējuma izraisītāji joprojām nav tikuši definēti. Ir pagājuši jau desmit gari gadi un trīs gadi, kopš uz komisiju gulstas pienākums noteikt šos kritērijus. Es ļoti rūpīgi ieklausījos jūsu teiktajā. Es uh, esmu apņēmības pilns izpildīt tiesas spriedumu līdz uh, vasarai. Mēs ņemsim to vērā, komisārkungs, bet mēs ļoti rūpīgi darbam, jo uh, līdz šim jūsu uh, darītājs mums nevies uzticība. Paldies! Nākamais Hēras kungs. Senhora Presidente, Senhor Comissário. Priekšsēdētāja komisārs, komisāra kungs, Eiropas komisija slēpjas aiz kaut kādiem attaisnojumiem, lai izskaro, kādēļ nevis darījusi to, kas bija jāizdara, jo 2016. gadā bija jāiesniedz kritērija. Tas patiešām ir bīstams vīrus, kas var izraisīt uh, smagas slimības. Tika norādīts uz to, ka pastāvot zināms kā neskaidrība un uh, tas tiek piesauts kā taisnojums, kādēļ komisija nav rīkojusies. Tas ir noziedzīgi pret uh, cilvēku veselību, ekonomisko interešu vārdā, tīpaši ķīmiskās industrijas vārdā. Šīs uh, ietekmes izvērtējuma atlikšana ir pierādījums tev. Uh, Tas ir komisijas nepareizs lēmums, ka šie kritēriji, tos jau sen vajadzēja noteikt. Un tagad vēl ir iespēja runāt par citību nolīkumu ar ASV, un mēs ļoti labi zinām, ka šādas lietas arī pieder pie sarunām, un mēs zinām, ka ASV viņiem ir ļoti ierobežojuši likumdošana šajā ziņā. Nākamais runātājs. Paldies, eh, Damato, eh, un paldies, ka jūs to uh, grasāties veikt, ietekmes izvērtējumu noteikti kritērijus, kas noteiks situāciju ar endokrīnu sistēmas darbības traucējumu izraisītājiem. Bet nevienā normā līdz šim nav ticis prasīts, vai būtu šādi pētījumi. Komisijai faktiski vajadzētu aizstāvēt uh, līgumus. Vairāki deputāti ir rakstījuši vēstos arī Junkerkungam un uh, atgādinājuši atbilstošos līgumus. Es domāju, ka mēs nevarētu gaidīt, nedrīkstētu gaidīt līdz jūnijam. Uh, lai tiktu noteikti kritēriji un līdz decembrim, kad būtu klasificēšana. Gribētu, lai jūs uzņemtos saistības nodrošināt pēc iespējas lielāku caurskatāmiem dialogu starp eh, zinātniekiem, parlamentu un pilsoņiem. Ir jāsaka, pilsoņi tas ir eh, piesardzības principa prasība un eh, veselība jābūt prioritārēs redzamā ar ekonomiskām interesēm. Komisija ir atbildība aizsargāt pilsonības, aizsargāt pēc slimībām, endometriozi un tam līdzīgi. Nākamais Polčaka kungs. Jā, paldies priekšsēdētājiem. Es atbalstu komisijas eh, pieeju, bet eh, vienā minūtē Rosvaiku gribētu ļoti stingri izteikties. 2014. gada 20. maijā es veicu eh, pierakstus un tika sastādīts atzinums par zinātniskiem kritērijiem 20. martā. Termiņš bija līdz 2014. gada decembrim, un nekas nav noticis. 2014. gada februārī komisija teica, ka tā veiks šo ietekmes izvērtējumu, bet tas ļoti skaidri parāda, cik nepiesardzīgi ir rīkosies komisija, kā tā ir nogulējusi visus termiņus veselu gadu. Tā neko nedarīja pēc atzinuma sastādīšanas, ko sastādīja EFSA. Domāju, ka Eiropas komisijas ierēģi ir eh, saņem ļoti labu augu, un to augu viņi saņem no Eiropas pilsoņiem par veikto darbu. Tādēļ komisaram nevajadzētu šeit stāstīt kāds pasakas. Jo tiesa teikusi skaidrs spriedumu decembrī, bet šīs pasaka nevajadzētu turpināt. Uh, deputātu, uh, līdz ar to mēs esam beiguši brīvā mikrofona procedūru un došu vārdu komisāram atkal. Liels paldies tik tiešām. Es vēlos teikt pavisam uh, atklāti Es pats esmu ārsts. Es 27 eh, gadus esmu bijis praktizējošs ārsts, un es zinu, ko nozīmē vēzis un uh, slimības. Un, un ja kāds uh, piemin uh, un tagad saka, ka es rīkojos uh, rūpniecības nozer, uh, ķīmijas rūpniecības nozars pār, uh, pārstāv vārdā, nu, es vēlos godīgas debatas un godīgu spēli. Ja daži atļaujas teikt, ka es pārstāvu nozari, nu es atvainojos, tas ir ļoti netaisnīgs arguments. Es vairāk reiz tikos ar endokrinologiem, toksikologiem, bioķīmīķiem, pat pirms pāris nedēļā. Es diskutēju ar mūsu galvenajiem padomdevējiem tikos ar dažādu zinātnisko apriņu pārstāvjiem pirms pāris nedēļām. Es vēlētos jūs pavisam atklāti uzaicināt, jo mums ir jārunā par zinātniskiem eh, pierādījumiem, par argumentiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi mums visiem, jo es nemūžam nepiekritīšu, ka es esmu eh, tagad nozars pusē. Mans uzdevums ir veselības aizsardzība, Es tik tiešām lepojos ar to, ka man te ir ļoti daudz sabiedroto. Un varbūt kopā mēs varētu cīnīties pret alkoholu, tabaku, eh, cukuru, sāli, kas nodara daudz lielāku kaitējumu iedzīvotāju veselībai, jo īpaši tabaks izstrādājumi. Bet būsim realistiski. Es tik tiešām ar eh, prieku sagaidītu, ka man būtu tik daudz sabiedroto šeit. Jā, šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Jūs varbūt atceraties, ka pagājušajā gadā es teicu, ka mums ir nepieciešams šis ieteikums novērtējums. Te nav runa par ekonomiskiem un sociālajiem aspektiem, runa ir par kritērijiem, par zinātniskiem kritērijiem, kā definēt šo pakļaušanu vielām, molekulas un tā tālāk un tā joprojām. Es neesmu ķīmijas pārstāvis Bet pagājušajā gadā mēs organizējām eh, trīs apaļā galda diskusijas konferenci, un eh, tas parādīja, ka es neesmu nozars pusē. Man ir ārsta diploms, un es rīkojos atbildīgi. Protams, ka mēs samazinājām šo te ietekmes novērtējuma termiņu, mēs uh, sākām izvērtēt uh, 600 eh, ķīmiskās eh, vielas ir šajā sarakstā. Es nu, nevaru to panākt ātrāk. Lūdzu, parādiet man, kā mēs varētu pātrināt šo procesu. Arī es esmu zaļais, tieši tāpat kā jūs. Bet es nespēlēju eh, tādas spēlītas, kas, manuprāt, nav godīgas. Es saku pavisam taisnīgi, e, pavisam godīgi, mēs esam gatavi rīkoties pēc iespējas ātrāk, un mēs darīsim savu darbu. Un es teicu, varbūt, ka 2016. gada beigās mums būs rezultāts. Šobrīd mēs esam izlēmuši, ka varbūt, ka mums izdosies panākt rezultātu līdz vasarai. Lūdzu, dariet labāk! Bet es vēlētos būt ļoti atklāts bet lūdzu esiet atklāti un uh, rīkoties caurskatām arī jūs. Visās eh, plenārsēdēs runājot par visiem jautājumiem, kas ir saistīti uh, par uh, aspektiem, kas saistīti ar veselību, elektroniskās cigaretes un tā tālāk un tā joprojām. Eiropas Savienībā um, veselības jautājumi nav nemaz tik labā situācijā. Cik daudz Eiropas Savienība investē veselības aprūpē? Uh, Un, protams, ka esmu gatavs darīt savu darbu, bet ticiet man, vispirms mums nepieciešami eh, kritēriji, eh, kas, kurus mēs varam tiešām izmantot. Nav nemaz tik vienkārši, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, bet, bet kad es dzirdu šādus populistiskus argumentus, nu, man ļoti žēl, bet jāsaka, esmu ļoti atklāts. Rīkojos ļoti caurskatām, es nekad nebūšu lobbyistu pusē. Nekad bet šis ir sarežģīts darbs, ļoti sarežģīts darbs. Mums visiem ļoti nopietni ir jādiskutē par to, kā mēs varam izvērtēt, kā mēs varam regulēt, kā mēs varam virzīties uz priekšu. Es eh, darbojos šajā amatā tikai gadu un četrus mēnešus, esmu zaudējis gadu, bet uh, Protams, ka es vēlētos rīkoties efektīgāk, bet mums visiem ir jārīkojas efektīgāk. Esmu gatavs darīt savu darbu un virzīties uz priekšu eh, pēc iespējas, un līdz vasarai mums būs kritērija. Un tas būtu lielisks piemērs visai pasaulē, jo mēs esam um, līderi šajā jomā. Paldies, kolēģi, mēs esam gatavi strādāt un darīt savu darbu, balstoties uz zinātniskiem pētījumiem un sagatavot šos kritērijus līdz vasarai. Paldies! Paldies, eh, komisār kungs, par atbildi. Es ceru, ka šajā ļoti sarežģītā darbā jūs